lai paveiktu mūsu darbus pēc iespējas ātrāk un lai mums būtu tāda patiesi visaptveroša Eiropas aptvērums sistēma, patvērums sistēma. Paldies, komisārs Kundzei! Un esam gatavi ķerties pie nākamā punkta mūsu darba kārtībā. Tūlītējais e pasākumu Itālijas un citu dalībvalstu atbalstam saistībā ar ārkārtējām migrācijas plūsmām. Un šeit atkal došu vārdu komisārai Malstromai. Paldies priekšsēdētāji godājumie deputāti, paldies par šo ļoti saulaicīgo debati par situāciju, kas mums visiem ir jārisina. Komisija seko situācijas attīstībai un Frontex ir nosūtījis divus ekspertus uz notikumu vietu. 5500 um, migrantu no Tunisijas eh, pēc ziņām ir sasnieguši Itālijas krastu pēdējās dienās. E, pēdējās 24 stundās tas skaits ir nedaudz samazinājies. Bēgļi ir vīrieši vecumā līdz 30 gadiem, un 34 ir sievietes un 100, 100, 108 bērni. 27 e, pārvadājumu organizētāji tika identificēti. Šie bēgļi ir ieradušies pie Itālijas krastiem. Tas viņi visi izraisa milzīgu stresu Lampedūzas eh, centram. Un pagājušajā sestdien mēs uzņēmām kontakts ar eh, Itālijas iekšlietu ministri un esam saņēmuši arī vēstuli, kur eh, formāli tik, tiek lūgts apstiprināt palīdzību. Un mums ir jāpalīdz gan Tunisijai, gan Itālijai. Un šis ir, nav divpusējs jautājums, tam ir lielāka nozīme. Un komisija kopā ar Frontex ir sākus strādāt pie tā, ko mēs varam darīt īsajā un vidējā termiņā. Mums ir jābalstās uz Eiropas Savienības solidaritāti, mēs esam gatavi iesaistīt visas dalībvalsts un sniegt palīdzību Itālijai. Bet mums ir jāuzrāda solidaritāte arī attiecībā pret Tunisiju, palīdzot demokrātiskām pārvērtībām. Šo ideju uz, uzsvēra arī uh, Um, Barnes Ashton, kas vakar viesojās Tunisijā. Tad politisks atbalsts un finansiālais atbalsts ir nepieciešams. Lai palīdzētu Itālijai, mēs esam noteikuši veselu rindu konkrētu pasākumu. Esam gatavi arī sniegt finansiālu palīdzību. Esam gatavi mobilizēt ārkārtas palīdzību Eiropas bēgļu fondā 2011. gadam. Mēs esam gatavi sniegt papildus finansējumu Eh, tad šeit mēs atbalstīsim gan medicīnu, gan sociālos, gan izmitināšanu, konsultēšanu, eh, valodas palīdzību, tiesisko palīdzību, un mēs esam gatavi mobilizēt līdzekļus no Eiropas Savienības robežu fonda. Un ja Itālija tā vēlēsies, tad uh, Viņi var griezties pie valets bēgļu biroja, attiecīgi lūgt palīdzību caur viņiem. Runājot par ārējo robežu uzraudzību, kopīgu Frontex operāciju varētu izveidot. Esmu kontaktējusies ar Frontex vadību un ir, viņi ir gatavi strādāt jau tehniski pie šiem priekšlikumiem. Bet, um, kā parasti, šāda palīdzība ir atkarīga no dalībvalstu brīvprātīgās vēlēšanās sniegt iekārtas un citu atbalstu, tāpēc es aicinu dalībvalstīm palīdzēt. Bet eh, runājot par diskusiju, kas eh, tikko kā beidzās, ņemot vērā, ka šeit ir dažādas robežas, gan jūras robeža, gan sausemes robeža, un šeit mēs aicinam dalībās piedalīties šajā palīdzībā, un tas neietekmēs jau esošo mūsu operāciju, kas notiek uz Grieķijas robežu. Tā jau tagad ir prioritāte. Uh, Vēl mēs gribētu vērst uzmanību uz neaizsargātām personām, kam ir nepieciešama starptautiska palīdzība. Arī šādi cilvēki intereses ir jāņem vērā, jo viņiem ir nepieciešama īpaša palīdzība. Es runāju par konkrētiem pasākumiem. Mēs esam gatavi strādāt kopā ar Itālijas iestāžu pārstāvjiem. Mēs esam gatavi detalizēt izstrādāt pasākumu detaļas. Priekšstādātāji, godājumie deputāti. Tālāk ir jāstrādā arī pie vidējā termiņa stratēģijas bēgļu plūsmu kontekstā mums ir jāizstrādā efektīva robeža aizsardzības programma, kā arī e, integrācijas programmas. Tunīsijas iestādēm ir jāveic patruļus uz robežām, uz visām robežām, lai novērstu to, ka dažādi noziedznieki vai varbūt kontrabandistiņi izmanto šo situāciju. Un Tunisijai ir arī jāuzņem atpakaļ bēgļus, kas ir nonākuši līdz robežām, kuriem nav nepieciešama īpaša palīdzība. Mēs cenšamies domāt arī par to, kā labāk izmantot Eiropas līdzekļus. Mēs gribam arī Tunisijā atbalstīt izaugsmi, darba vietu radīšanu. Tas ir iespējams ir tīpaši valsts dienvidos. Ir nepieciešama arī salīdieta pieeja, atbalstot ekonomisko attīstību, lai cilvēki vai personas eh, varētu ierasties arī Eiropas Savienībā legāli. Jau pūš tāds pārmaiņu vējš no vidusjūras reģiona. Tas ir visu šo pārmaiņu vējš. Uh, Attiecīgi pārmaiņas iestājās visās valstīs, un esošā situācija Lampedūzā tai nevajadzētu uh, apturēt mūsu vēlēšanos, veicināt demokrātiskas pārmaiņas, nevajadzētu apturēt arī jauniešu kustības, kas grib redzēt fundamentāls pārmaiņas savās valstīs. Lielas paldies komisārs kundzei! Un tagad sāksim debatas par šo jautājumu. Pirmais runātājs būs Tilkungs. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Itālijā un it īpaši Lampedūzas salā tiešām ir humanitāra ārkārtas situācija un mums ir jārīkojas steidzami. Es piedāvāju darīt to piecos soļos. Pirmkārt, ir nepieciešams patiesas maršala plāns Tunisijai un Ēģiptei, ar kur palīdzību mēs piedāvājam šīm valstīm konkrētu palīdzību. Taču tanīpat laikā par atbildi mums ir jāsaņem pilna sadarbība no Tunisijas varas iestādēm, lai viņi nobloķē savus, uh, savu piekrasti, lai šāda nelegāla imigrācija vairs nenotiktu. Otrakārt, steidzami ir jāizmanto Frontex Rabbit misija. Tā ir robeža robežu uzraudzības un rīcības misiju. Ne tikai eksperti, bet arī rabits misija mums ir jāizmanto aktīvā darbībā. Treškārt, Itālijai jāsniedz konkrēta palīdzība šo te bēgļu uzņemšanā. Tūkstošiem cilvēku ir ieradušies Lampedūzā. Komisārs kundze, godīgi sakot, es neredzu kā ir iespējams, ka IAZO sūtīs savus ekspertus e, šobrīd, kad šī te organizācija EASA vēl joprojām nedarbojas. Ceturtkārt, mums ir jāpalīdz arī repatriācijas procesā. Repatriācijā jānotiek tūlīt pat un jārepatriē tie cilvēki, kuri nekvalificējas kā patvērumu meklētāji. Viņi ir jānosīt atpakaļ uz Tunisiju, no kuras viņi ir nākuši. Un visbeidzot, jāpaturprātā, ka līgumā ir 80. pāns, kurā ir skaidri pateikts, ka mūsu imigrācijas politikai jābalstās uz solidaritātes principa un taisnīgas pienākumu sadalas principa. Es domāju, ka ir pienācis laiks, lai komisija 80. pantu īstenot arī dzīvē. Paldies! Lielas paldies Busutilkungam! Tagad es redzu, ka Lopez Agilārkungs ir zālē lūdzu pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētā kungs. Komisāras kundze, es domāju, ka parlamentā lielus, lielais vairums deputātu priecājas par demokrātiskajām pārmaiņām vidusjūras reģionu valstīs. Neaizmirsīsim Eiropas saistības, kas ir saistītas ar mūsu pamatvērtībām. Taču mēs nedrīkstam aizmirst, ka šīs te pārmaiņas arī ietekmē uh, humanitāros aspektus. Uh, Uh, ietekmēja tīpaši savas kaimiņu valsts. Lisabonas līgums ir stājies spēkā. Tā 67. un 80. pāns skaidri nosaka, ka ir solidaritātes princips un kopīga atbildība par šādām situācijām, jo šīs lietas ietekmē Eiropu visā kopumā. Nevienu valstu mēs nedrīkstam pamest uh, paši savā varā, vai tā būtu Malta, Itālija, Grieķija vai Spānija. Neviena valsts nedrīkst tikt piespiesta darīt to viena pati. Mēs runājam arī par Frontex un par EASA aģentūru. Mēs runājam par politisko atbildību. Ir jāinvestē nepieciešamie resursi uh, attīstības sadarbībā un jāsniedz palīdzība šīm te kaimiņu valstīm, lai viņas varētu konsolidēt demokrātiju. Tāpat jāsniedz palīdzība arī Eiropas Savienības dalību valstīm, lai tās varētu sniegt tūlītēju palīdzību patvērumu meklētājiem un migrantiem. Ir pienācis laiks teikt, ka Lisabonas līgums piedāvā veselu programmu, ko komisijai vajadzētu piepildīt dzīvē. Parlaments jums palīdzēs. Paldies Lopez Agilār kungam. Nikolo Rinaldī kungs lūdzu pusotra minūte. Paldies priekšādātāja kungs. Godātā komisāra Cecīlija, kolēģi, es gribētu sākt ar to, ko vakar teica Damaskā Itālijas ārlietu ministrs. Viņš teica, Sīrija, kla, Sīrija ir ļoti spēcīga valsts, kurā cilvēku vēlme pēc modernizācijas ir apmierināta. Pirms vairākām dienām mūsu iekšliet ministrs nāca klājā ar citu paziņojumu. Viņš mēģināja atkritīties no savas atbildības, teica, ka vaina jāuzņems Eiropai. Tai būtu jāpalīdz Itālijai, bet viņi to nedara. Eiropa tiek piesaukta tad, kad tas ir ērti. Tad, kad tas nav ērti, Eiropa tiek ignorēta. Brīsele neatbalsta to, ko dara Itālija šobrīd. Dažas valstis, piemēram, atplestās rokās, pieņem Kadāfi un atver savu valsts kasi šim te pulkvedim Kadāfi. Itālija izmantoja 10 miljonus eiro bet neizmantoja tos pareizi migrācijas jautājumos. Tas tāpēc, ka Itālija nevēlas ievērot caurskatāmības principus. Diemžēl mēs nemācamies neko no pagātnes. Lampedūza pierāda, ka vēsture ir spēcīgāka par politiskajām spēlēm. Tai ir daudz lielāka ietekme. Visu par naudu nevar nopirkt. Eiropu nedrīkst piesaukt tikai tad, kad tas ir ērti. Eiropa ir projekts, kura būvniecībā jāiesaistās katru dienu. Ir labi aicināt citus būt solidāriem, bet arī katram pašam jāievēro savas saistības attiecībā uz Eiropu. Mums ir nepieciešams četras lietas - demokrātija, attīstība, eh, starptautisko tiesību ievērošana un Eiropas solidaritāte. Bet nav mums vajadzīgs demografi, demagoģisks runas. Paldies Rinaldi kungam! Lohbīdels konsults. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Eh, šodien mēs runājam par Itālijas un citu dalību valstu atbalstu, bet mēs atkal pieļaujam kļūdu, proti runājam tikai par uh, vidusjūras reģionu valstu grūtībām. Protams, ir ļoti daudz cilvēku, kas pār vidusjūrai cenšas nokļūt Eiropā, bet ja mēs vēlamies runāt par vienotiem principiem bēgļu un patvēru meklētāju aizsardzībai, ir jāsaprot, kādā situācijā attīst, eh, atrodas šīs valstis, tām ir jāgarantē cilvēku tiesība aizsardzība aizsardzību. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka cilvēki tiek nu, izraidīti atpakaļ uz izcelsmes valstīm. Jāsaprot, ko varētu darīt Frontex. Frontex, piemēram, varētu. Uh, labāk palīdzēt uh, patvērumu meklētājiem, un mēs esam pieredzējuši arī to, ka bēgļi tiek sūtīti atpakaļ. Tas nav pieļaujams. Tagad padomē norisinās sarunas par Frontex jaunajām pilnvarām. Es ceru, ka būs iespējams atkal panākt uzlabojumus, tajā pašā laikā piedāvājot vairāk caurskatāmības un uh, labāku cilvēku tiesību ievērošanu. Protams, ir jāpalīdz arī Tunisijai, lai viņi savu ekonomiku varētu uh, veicināt, lai cilvēki nevēlētos doties uz Eiropu, lai viņiem būtu piedāvāts pietiekam godīgs iespējas arī pašiem savā dzimtenē. Mums ir jāveicina dažādi projekti šajā valstī, lai arī Tunisijas tausaimniecība varētu plaukt un zelt. Tādā veidā mēs varēsim viņiem labāk palīdzēt nostāties uz demokrātisko pārmaiņu ceļa. Ir pilnīgi nesaprotami tas, ka jau vairākas reizes Eiropas Savienības dalību valstis, vidusjūras reģionu valstis atstāja likteņu varā, nemēģinot tām pat palīdzēt palīdzēt. Protams, eh, tādas salas kā Malta un Lampedūza ir eh, eh, ļoti sarežģīti reģioni, tiem ir jāpalīdz, mums ir jāparūpējas par godīgāku sloga sadalīšanu. Mūsu rīcībā ir nepieciešamā infrastruktūra, trūks tikai politiskās gribas un solidaritātes. Paldies! Paldies Lohbīlērs kundzei, un tagad uzstāsies Ruita Vārisa kungs uz vienu minūtu. Jāds. Uh... Karš... Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi! Patiesībā mēs nevaram diskutēt par Lampedūzas problēmu, nepiesaucot vienu lietu. Benalī valdības laikā Tunisijā bija likums, kurā vēlme emigrēt bija nosaukt par noziegumu. Es domāju, ka mums jānodrošina, lai šie cilvēki netiktu nosūtīti atpakaļ, jo tad viņi tiks iebāzti cietumā. Vispirms Tunisijai ir vajadzīga jauna valdība. Uh, Mūsu migrācijas politika ir nerealistiska. Tā ir atkarīga no viena cilvēka. Un tā ir atkarīga no Kadāfī, nevis no Malstroms kundzes. Ja Kadāfī kritīs, un mēs ceram, ka tas tā arī notiks, tad Lībija būs mūsu, šobrīd Lībija ir mūsu buferis, un kas notiks, ja viņš kritīs? ar Maroku un Sīriju mums ir 5000 km robeža, un šeit es domāju, ka mums ir jābūt gataviem par uzņemt atkal bēgļus. Es domāju, situācija ir nepieredzēta. Tā ir līdzīga kā pirms 50. Gadiem, 50. gados. Iespējams, ka mums būs milzīgas uh, eh, patvērumu meklētāju plūsmas. Ja viss šīs te nedemokrātiskās valdības kritīs, tad mums būs milzīgi bēgļu nometnes pie robežām. Ir jāizstrādā jauna likumdošana, mums ir nepieciešama reāla patvērumu meklēšanas politika, lai šie patvērumu meklētāji, migranti tiktu patiesi integrēti Eiropā. Paldies! Vande Kampa kungs grib uzdot jums eh, jautājumu, Tavares kungs. Viņš izmanto zilās kārtas procedūru. Tavares kungs, vai jūs esat gatavs atbildēt? Ā, jūs izmantojat nepareizo krāsu. Labi, tad jautājumu nebūs, turpināsim debatas. Nākamais runātājs Proveras kungs, viena minūte. Paldies priekšsādātāji! Šeit ir ārkārtas situācija un nepieciešama ārkārtē politiskā atbilde. Ir steidzami jāpalīdz Itālijai Frontex jāpārveido no koordinācijas aģentūras par operatīvu darbojošos aģentūru ar patiesu personālu. Mums ir jāizmanto Eiropol, lai tas pētītu terorismu iespējas Eiropā un uh, no migrācijas aģentūras eh, darbības jomas ir jāizskauž terorisms un krimināla noziedzības apkarošana. Tas, protams, neatrisinās struktūrālos iemeslus, kādēļ notiek revolūcijas Magreb valstīs. Tur nav arotbiedrība, nav pilsonisko sabiedrības brīvas preses un cilvēku tiesību ievērošanas. Trūkst institucionālu ieroču vai institucionālu veidojumu, kas ir patiesa demokrātijas pazīme. Bez demokrātijas Magreb valstīs nebūs ekonomiskās atti attīstības, darba vietu, drošības un stabilitātes. Tie ir tie patiesi izaicinājumi, kas Eiropai jāsaskat un pret kuriem jāstājas. Paldies, Proverskungam! Madlener kungs! Vienu minūti. Jā, dank vēl, voorzitter. Jā, we hebben echt een... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, šī ir ārkārtas situācija Eiropā. Eiropu vienkārši pārplūdina islama imigrantu uh, straumes, uh, tsunami no Ziemeļāfrikas. Tur ir daudzi eh, noziedznieki un pat teroristi, kas jau ieradušies Lampedūzā un daudzi jau, kuru katru brīdi tur ieradīsies. Un Itālija ir atstāta likteņa varā. Itālija runā par ārējo uh, robežu aizsardzību un Frontex klibo nopakaļ uz īstajiem faktiem. Ir jāorganizē uh, ārkārtas sanāksme padomē uh, saskaņā ar 28. pantu, lai beidzot varētu pielikt punktu šai uh, nepārvarējumajai imigrācijai. Un kādēļ Berluskonī kungs nevar beidzot sakārtot šo jūcekli? Viņam varbūt vajadzētu vienreiz ķerties pie darba un neskraidīt pakaļ brunčiem. Paldies! Grācija, onorevole Madlēna. Paldies, Madlēna ar kungam! Nākamais runātājs Mario Mauro, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs kundze, gribētu pirmkārt pateikties jums par jūsu apzinīgo darbību un par to, ar kādu dedzību jūs šo jautājumu vēlties risināt. Es domāju, ka nākotnē jūsu dedzība tikai pieaugs. Jūs tikpat labi zinat, kā es, ka patiesā steidzamība neslēpjas šajā humanānajā krīzē. Tās ir tikai sekas. Patiesais jautājums, kas mums jārisina, ir tas, ka ir šie milzīgie satricinājumi Arābu valstīs Magrebu zonā. Uh, Eiropa šķiet nespēja reaģēt uz šiem notikumiem un nevar piedāvāt jaunu stratēģiju attiecībā uz vidusjūras reģionu. Lisabonas process ir izgāzies, Eiropas un vidusjūras sadarbība arī nedarbojas. Mums nav skaidrs vīzijas attiecībā uz problēmām, kas mūs piemeklē. Mums jāskatās holistiski uz šiem jautājumiem. Padomu vispār nav klāt šajās debatēs. Mēs aicinājām padomu izstrādāt Eiropas līmeņa stratēģiju, kas risinātu ne tikai nelegālās migrācijas problēmas, bet demokrātijas un brīvības problēmas visā vidusjūras zonā. Tad, kad sabruka dzels priekškars, mēs strādājam visi kopā plecu pie pleca un atradām praktiskus risinājumus problēmām. Uh, Protams, ka bija problēma, ka tūkstošiem poļu šeit atbrauks, un mēs tomēr integrācijas jautājumu atrisinājām visā Austrum Eiropā. Tagad, kad runa par vidusjūru, tad mēs esam kā ūdenmutē ieņēmuši. Mums nav ne vīzijas, ne stratēģijas, ne atbildes uz jautājumiem. Es augstu vērtēju komisārs centienus vismaz kaut ko darīt šajā jomā. Paldies, Mario Mauro! Vai jūs, Māro kungs, atbildēsiet uz Portas kunga jautājumu? Viņš ir pacēlis zilo kārtu. Jā, jūs esat ar mieru, tad Portas kungs lūdzu izsakiet jautājumu. Paldies! Es varu ar jums diskutēt par to, kāpēc Eiropai nav bijusi atbilde uz migrācijas problēmu. Man atbilde šo jautājumu būtu tāda galvenokārt. Uh, Tādēļ, ka Eiropa mēģināja atbildēt kā policists uz ekonomiskām, sociālām un politiskām problēmām. Mans jautājums ir par to, ko šeit pieminēja Tavareškungs savā runā. Vai ir pieņemami tas, ka Frontex varētu tikt izmantots, lai repatriētu tunisiešus, kas atrodas Itālijā? laikā, kad nav nekādu garantiju, ka šos cilvēks neieslodzīs cietumā, tik līdz viņi atgriezīsies Tunisijā. Es domāju, ka mums ir jāspēr diplomātiski soļi, lai šīs te krimināla likums vairs nav spēkā. Tad mēs varētu runāt par dažādiem citiem juridiskiem pasākumiem. Māro kungs, lūdzu. Paldies par jautājumu! Gribētu atgādināt, ka vēl tikai pirms dažām dienām kopā ar Panzērī kungu, kas ir Magreb delegācijas priekšsēdētājs, Mēs atzīmējām, ka pagaidu valdība Tunisijā tiešām veic dziļas izmaiņas tiesu sistēmā un likumdošanā. Es domāju, ka mums ir nepieciešams iedibināt cieņas pilnas attiecības starp Eiropas Savienību un jauno valdību Tunisijā. Es ceru, ka daudzas problēmas tas tiks, at tiks atrisināts. Paldies Māro kungam! Vēl kāds deputāts vēlas uzdot jautājumu? Maizenkungs grib uzdot jautājumu Madlēner kungam, lūdzu. Orevole Melenkon. Mēsner kungs. Nē, es atvainojos, Milankonas kundze. Melanšonas kundze, vai jums ir jautājums? Jā, es gribu uzdot jautājumu priekšpēdējam runātājam. Kāpēc viņš domā, ka tie ir tikai islāmisti un blēži, kas ir Lampedūzā šobrīd? Vai viņam rīcībā ir kāda personiska informācija, viņš to sagudro šeit uz vietas? Lūdzu, Madlēner kungs. Het mag toch uh, algemeen bekend zijn? Es domāju, tas nav nekāds noslēpums. Tie cilvēki, kas pie mums ierodas no Lībijas, ilgar, ir galvenokārt musulmaņi. Un uh, nav nekāds noslēpums, ka viņu vidū ir ļoti daudz noziedznieku un arī teroristu. Es pieņēmu, ka katrs eh, šeit zālē to zina, un ja jūs to nezināt, tad jūs esat pilnīgi naivi. Bene, andiamo avanti, la parola l'onorevole Sassoli per un minuto. Paldies. Paldies, tagad došu vārdu Sassoli kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisārs kundz, dargie kolēģi. Mums ir liels gandarījums diskutēt ar komisāru skundzi par imigrācijas jautājumiem no Ziemeļāfrikas. Jā, šie cilvēki ierodas Lampedūzas salā, tur nav pilnīgi nekādu struktūru, lai viņiem palīdzētu, lai viņus pat identificētu. Uh, Un Itālijā līdz šim imigrācija nav bijusi tik izplatīta, tādēļ Itālijas valdība īstenībā ir uh, eh, samulsos, nezinu, ko darīt. Uh, Mēs, protams, saprotam, ka tā nav tikai Eiropas, eh, tā nav tikai Itālijas problēma, tā ir arī Eiropas problēma, un tam ir nepieciešams arī finansējums. Šo problēmu varēs atrisināt tikai koordinējot mūsu savstarpējās politikas, ievērojot startautiskas konvencijas un garantējot bēgļiem un patvērumu meklētājiem viņu tiesības. Uh, Komisārs kundze, es vēlējos pavaicāt, kad Itālija lūdza komisijai sākt rīkoties, kad lūdza tai palīdzību. Paldies Sasolī kungam un tagad Bicoto kundze, vienu minūtu. Vairāk nekā 5000 migranti ieradās Itālijā pēdējo stundu laikā. Apmēram 100 eh, tūkstoši jau eh, gaida savu kārtu, lai dotos uz Itāliju, Franciju un Vāciju. Un šeit mēs varam runāt par 11 tūkstošiem noziedznieku, izbēgušo cietumnieku, teroristu, kas stāv jau pie mūsu valstu robežām, kuru katru brīdi gatavu gāzties iekšā. Varbūt Eštons kundze varētu kaut ko darīt lietas labā. Viņa reaģēja tikai šodien, tādēļ, ka parlaments veica spiedienu uz, parla... uz komisiju vakardien. Mēs esam pārbijušies ņemot vērā šo milzīgo humāno krīzi, un tas ir arī apdraudējums mūsu drošībai. Tagad parlamentā mums ir tikai pusstunda, lai apspriestos par to, kā šie noteikumi ietekmēs mūsu un mūsu pilsoņu nākotni. Ko tad es varu teikt saviem vēlētājiem, kas ir vienkārši pārbijušies? Ko Eiropas Savienība darīs rītdien, lai varētu cīnīties pret šo samilzušo situāciju? Paldies Bizoto kungam. Tagad Jakolīno kungs uz pusotru minūti. Sí, grazie, signor Presidente. Vi... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vidusjūras vidū ir maza saliņa tālu no Itālijas krastiem. Tā ir Lampedūza. 2008. gadā Šī saliņa jau nokļuva avīžu pirmajās lapusēs, jo uh, tajā ieradās 40 tūkstoši bēgļu viena gada laikā. Pamazām mums izdevās atrisināt šo problēmu, jo bija nolīgums, par, uh, kuru parakstīja Lībijas un Itālijas valdības. Bet tagad mēs esam atgriezušies uh, izējas punktā. Malstrēms kundze, tagad situācija ir daudz sarežģītāka. Es saprotu, ka ir vēlme uh, garantēt mieru mieru un stabilitāti Tunisijā. Mēs vēlamies, lai tur pie varas nāktu demokrātiska valdība. Tā, to pašu vēlamies pieredzēt arī Ēģiptē, bet uh, Dienvidu valstis. Uh, Eiropā cīnās ar lielākajām problēmām. Es zinu, kāda ir šī atpakaļ izraidīšanas sistēma. Sicīlijā darbojās kāds centrs, kas bija mm, ļoti laba struktūra, uh, Bet eh, tagad tas vairs nedarbojas. Ko komisija, ko Frontex var darīt, lai mums palīdzētu? Mēs vēlamies, lai tiktu veikta ātra iejaukšanās un ir jābūt eh, pietiekam daudz mehānismiem, ko iedarbināt šajā situācijā. Busutela kungs jau par to runāja, mēs par to apspriedāmies arī Pilsonisko brīvību komitejā. Frontex darbība ir jāoptimizē, tam ir nepieciešams lielāks darbinieku skaits, vairāk finansējumu un, kā Mauro kungs teica, padomēji arī ir kaut kas jādara, nekavējoties jākļa, jāiekļauj šis jautājums savā darba kārtībā. Te nedrīkst būt nekāda vilcināšanās. Un tagad par Ēģipti. Mēs varētu uh, sastapties ar risku, ka Ēģiptes bēgļi nesaņems pienācīgu un cienīgu attieksmi, un komisijai vajadzētu darīt visu, kas ir tās spēkos, lai kaut ko darītu. Lietas labā. Paldies, tagad pancērī kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šie migrantu viļņi patiešām e, gāžas pāri Eiropas Savienībai. Tā ir nozīmīga problēma, bet mēs nevaram tikai sūdzēties. Mums ir jādarbojas, jādarbojas konstruktīvi un pietiekami naski. Jāsaprot, ka šī ir ārkārtas situācija. Mums ir e, jādarbojas atbildīgi mums ir jāpadomā par tuvāko nākotni, ir jāpadomā par papildus finansējumu, lai varētu ātrāk cīnīties pret šo krīzi. Beidzot, ir jāizveido tāds viso Eiropas apaļais galds, um, ir uh, jāpadomā par godīgu uh, sloga sadalīšanu starp visām dalību valstīm, runājot par bēgļu straumju uzņemšanu. Un, protams, ir jāparūpējas par uh, nepieciešamo finansējumu segumu. Ir jābūt eh, centieniem arī politiskajā līmenī, ir jāpārskata kaimiņu valstu attiecību politika, ir jābūt sociālai, ekonomiskajai politikai. Un, protams, ir jāizveido pietiekami funkcionēt spējīga un inteliģenta bēgļu politika. Ir jāsniedz atbalsts arī eh, bēgļu izcelsmes valstīm, ir jāseko demokratizācijas procesiem Tunisijā, lai nevarētu izvairīties no tām problēmām, ar ko tagad sastopas Itāliju un citas valstis. Priekšsēdētāji kungs, es domāju, visi tagad uh, var piekrist, ka ir laiks pāriet no vārdiem pie darbiem. Paldies tagad, Himenez Besiris, Terezes kundze, uz pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt tagad uh, nerunāsim par terorismu bet, uh, un, un imigrāciju, bet šķiet ka Eiropas Savienība nevar tikt galā ar virkni dažādu izaicinājumu, piemēram, ar pēkšņu teroristu uzbrukumu vai teroristu traumēm Lampedūzā. Mēs uh, nevaram neko paveikt un katram vajadzētu apzināties, kā varētu labāk pārvaldīt šīs nekontrolētās migrantu traumas. Kad kaut kas tāds notiek, mēs sakam, vai, ak, Dievs, kādas šausmas, bet nākamajā dienā jau esam to aizmirsuši. Tādēļ mūsu pilsoņiem ir jājūtas drošiem, viņiem ir jāapzinās, ka uh, vidusjūras reģiona politika nav funkcionēt spējīga, ja tā nebūs. Uh, papildināta ar attiecīgu finansējumu, lai Frontex varētu darboties pēc iespējas efektīvāk. Ir nepieciešams daudz vairāk. Ir jāgarantē Eiropas Savienības robežu drošība. Uh, Tunisijas, eh, Ēģiptes un eh, citu valstu pilsoņus eh, nevajadzētu piespiest meklēt labāku nākotni Eiropā. Vajadzētu parūpēties par to, lai viņi cerētu uz labāku nākotni pašmājās. Par to jau viņi gal, galā arī cīnījās. Un ir jārunā par pamatvērtībām, ja mēs runājam par kopīgu imigrācijas politiku, kas ir nepieciešama ļoti lielā mērā. Tieši šodien. Paldies, paldies. Turpin priekšsēdētājs tagad sāksies brīvā mikrofona procedūra. Ir pieteikušies septiņi. 18 runātāji. Dārgie kolēģi, lūdzu nerunājiet ilgāk par vienu minūti. Pirmā Anģelīla kundze. Godātais priekšsēdētāja kungs. Jau ilgu laiku Eiropa bija kā tāda guļoša aburtā skaistule jautājumā par migrāciju. Tā visu laiku atlika problēmas risinājumu. Tagad mēs sastopamies ar sekām bezdarbībai. Migrācija joprojām nav mūsu galvenā prioritāte. Tā ir prioritāte visām 27 dalību valstīm. Bieži vien tas ir vienkārši sloks, vismaz dienvidu valstīm tas tā ir. Tām valstīm, kas atrodas Eiropas Savienības ārējās brobežās. Mums ir nepieciešama patiesa Eiropas vidusjūras stratēģija. Mums jāatzīst, ka Bars Barcelonas process nekad praksē nav darbojies. Komisārs kundze, pārtiesība ir tāda, ka šie neērtie temati Grieķijai, Maltai, Itālijai mm, ir e, tādas milzīgas problēmas, ar kurām vienkārši jātiek galā. Ir it kā jābūt solidāriem, taču vairums dalībvalsts vienkārši sēž rokas klēpī salikušas un noskatās, kā mēs mokamies. Un vienīgais, ko viņi dara, ir pamāca no attālienes, bet neko nepalīdz. Daudz, kas ir jādara gan no likumdošanas līmeņa, gan arī no finansēšanas līdzekļa, un ir jāuzlabo dažādi instrumenti. Frontex aģentūra jāuzlabo. Ir nepieciešama politiskā vēlme un politiskā apņemšanās. Grib pateikties komisārai Malstromai un visai komisijai par viņu apņēmību, par viņu solījumiem, par to, ko viņi ir grasās darīt Itālijas valdībai, atbalstot Itālijas valdību, lai risinātu šo problēmu. Paldies, Paskūkungs! Ziemeļāfrikā un Tuvējos austrumos ir ļoti strauji notikumu pārmaiņas. Es domāju, ka, un es ceru, ka tas mūs beidzot ir satricinājis. Eiropa visu laiku domāja, ka tai nav jābaidās ne no kādiem drošības draudiem. Mēs esam tik droši, tik pārādušies, bet eh, šoreiz šķiet ir lietas, kas ir ne, neiespējams, bet tās pēkšņi notiek. Šīs problēmas, par kurām runājam, ir tehniskas un politiskas. Uh, Tagad ir aizvien vairāk bēgļu no Ziemeļāfrikas pēc šīm te revolucionāriem notikumiem Ziemeļāfrikā. Eiropas Savienība eh, mēģina it kā atbalstīt šos te bēgļus, bet tāpat laikā grib paturēt vārtus slēgtus. Ja mēs vēlamies, lai kāds mūs saprastu, tad šī te tehniskā problēma, kas ir lielāka nekā tikai finansiāla un policijas problēma, ir jārisina Daži deputāti ir, da, vai dažas valstis ir pieņēmušas lēmumus, kas ir vērsti pret citām valstīm. Tas tikai deskri, diskreditē Eiropas Savienību nevien iekšēji, bet arī ārēji. Paldies Pasku kungam. Alfāno kundze nākamā runātāja. Eh, paldies, priekšsādātāja kungs, godātā komisārs kundze. Liels paldies par jūsu tūlītējo vēlmu palīdzēt. Paldies par jūsu tālredzību sniedzot palīdzību Itālijai. Pirmo palīdzības piedāvājumu Itālija noraidīja. Jūs pareizi pasvītrojat to, ka ir nepieciešams atbalstīt Tunisiju viņas demokrātiskajā pārmaiņu ceļā. Uh, Taču es gribētu zināt, kas notika ar to naudu, ko Eiropa visus šos gadus ir piešķīrusi Tunisijai. Tā joprojām piešķir palīdzības līdzekļus Lībijai. Kur šī nauda paliek? Mēs zinājām, ka šīs valstis nebija demokrātiskas. Tagad šis scenārijs ir brīnišķīgs. Mums šo te atmodu vajadzētu sveikt kāpēc viss šī nauda deva, tika dota nedemokrātiskiem režīmiem? Ja kaut kas tāds notiks arī citos, citās valstīs, kas tad notiks? Ja mēs atbalstījām nedemokrātiskus režīmus, kāds tam ir skaidrojums, komisārs kundze, kādēļ jūs klusējāt jautājumā par šo demokrātisko um, atmodu? Tikai Amerika izteica ļoti skaidras vadlīnijas šajā būtiskajā pagrieziena brīdī. Tavares kungs jau parādīja, ka dažās valstīs, kā piemēram Tunisija, Migrācija tiek uz, imigrā, emigrācija tiek uzskatīta par kriminālu pārkāpumu. Visi šie pilsoņi ir ieradušies no Tunisijas Lampedūzā. Tur nav lībieši, tur ir tunisieši. Arī lībieši drīz ieradīsies. Vai viņi ir bēgļi vai nav bēgļi? Tas ir milzīgs haoss šobrīd Tunisijā. Vai viņus varam tur vispār griezt atpakaļ? Un kāpēc? Viņus taču tur visus ieliks tulīt pat cietumā. Mums ir jāvadās no šādiem apsvērumiem. Mums ir jāzina, kāda ir mūsu politika, ko ieviešam. Itālijas valdībai līdz šim ir bijis rastistisks nostāja pret šiem migrantiem, un tam jau tagad ir negatīvs sāks. Paldies, Alfāno kundze. Melonšāna kungs. Jūs pacēlāt zilo karti bet šajās brīvā mikrofona debatēs nevaram zilo kartu pieņemt. Borgēdziekungs, lūdzu, nākamais runātājs. Es gribētu pateikties komisārei par dotajiem solījumiem. Eiropas Savienība dod dažādus atbalsta līdzekļus dažādiem pasaules reģioniem, taču viņai vajadzēja ātrāk saprast, kas notiek šajās valstīs. Šķiet, ka šoreiz tā nebija. Socialistiskā internacionāla E, jau ļoti sen norādījusi šādu notikumu iespējamību šajās valstīs sociālās lietas bija tik nesakārtotas, kā agri vai vēl bija jānotiek sacelšanai. Kāpēc komisija nerunā skaidru valodu par palīdzības līdzekļu izlietojumu un arī par šo migrantu sadalīšanu starp dalību valstīm, lai visi kaut ko ieguldu šajā, šīs problēmas regulējumā? Tas nav pareizi, ka tikai tās valsts, kuras robežos ar vidusjūru uzņem visu šo bēgļu plūsmu, valsts, kas atrodas tuvu Ziemeļāfrikai. Tas ir būtisks jautājums, uz kur jā, jārod atbildi. Frontexam ir ļoti mazi nepietiekami resursi. Es dzirdu, ka Frontex esot nosūtījis divus ekspertus uz Lampedūzu, bet tur ir patiesa cilvēciskā traģēdija, kas izvēršas. Mums ir nepieciešama darba grupa, un pa, palīdzības vienības, kas varētu viņiem palīdzēt. Labosim pagātnes kļūdas, jo situācija ir pārāk nopietna. Tā varētu vēl vairāk sāsnāties. Šo bēgļu vidū var izraisīties veselības problēmas. Lampedūzā jau tagad sāk pietrūkt dzeramā ūdens. Paldies, Borgēzio kungam! Un tagad es lūkšu jūs stingri ievērot jums atvēlēto laiku, jo Malstrums kundzei drīz jādodas prom. Pūkstens sešos viņi mūs pametīs. Mēs vēlamies ļaut arī viņai atbildēt uz jūsu jautājumiem, savādāk tie izskanēs vienkārši tukšumā un atbildi jūs nesaņemsiet. Devits Kāsa, lūdzu. Grazie, komisār. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs Kundze. Mēs e, esam runājuši jau daudz par šo jautājumu. Tā ir patiesa vidusjūras stratēģija. Mēs gaidām um, aizsardzību no jūsu puses. Šeit um, mēs redzam solidaritātes trūkumu. Tagad Lampedūzā ir traģēdija, tā ir ļoti nopietna traģēdija. Un tad mēs varam pārcelt viņus visus no Lampedūzas uz Itāliju. Un Dievs pasargi, ka viņi visi ieradīsies Maltā, jo tad mums būs daudz lielāka traģēdija. Kā mēs varam izstiept Maltu? Mēs nekādīgi nevaram pastiept to lielāku. M mēs nevaram padarīt eh, la, Maltu par bēgļu nometni. Tāpēc mums ir nepieciešama lielāka solidaritāte. Mēs gaidām arī atbalstu no ziemeļu valstīm Eiropā. Un par to jau teica parlamenta priekšstādātāja vietnieks. Mēs tiešām neredzam šo solidaritātes izpausmi, tīpaši no ziemeļpuses. Paldies! Kročeta kungs lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Es gribētu pateikties komisārs kundzei par ļoti nopietnu skatu uz Tunisijas pusi. Un šajā debatē es gribētu to nosaukt savādāk, kā atbalstīt Tunisiju un citas valstis, kas cīnās par cilvēktiesībām demokrātiju. Bet galu galā mēs nonākam pie situācijas, kad Itālijai ir problēma tikt galā ar pieciem tūkstošiem cilvēku, kas ir ieradušies pie Itālijas krastiem Lampedūzā. Mums Sicīlija cilvēki ierodas katru dienu, mums pat ir īpašs lidlauks, kur nu, tas ir domāts bēgļu transportēšanai, tāpēc mums ir jābūt ļoti skaidriem. Jāsaka, ir skaidri, ka mēs nerunājam par Frontexu, mēs nerunājam par to, kā mēs varētu apturēt eh, bēgļu ierašanos ar laivām mums ir jāpalīdz šiem cilvēkiem jau pašā iesākumā, lai viņi cīnās pret demok par demokrātiju, um, lai viņiem būtu šī kapacitāte. Un Itālija varētu šādā veidā palīdzēt šiem valstīm. Paldies Kročeta kungam, un tālāk došu vārdu Molcer kungam. Tiefe Flüchtlingswelle wie jetzt angesichts Paldies, priekšsēdētāji kungs, ņemot vērā Tunisijas revolūciju. Tas varbūt ir lielākai, nākamais lielākais bēgļu vilnis pēc tā bēgļu viļņa, ko mēs piedzīvojam 89. gadā, kad sabruka Padomju Savienība un arī komunistiskais režīms citās Austrum Eiropas valstīs. Tagad mēs pieprasām, lai Itālija vienkārši nesūta atpakaļ šos Tunisijas ekonomiskos bēgļus, bet tā jau ir lielākā problēma. Ja ekonomiskos bēgļus nesūtīs atpakaļ, Mūs eh, šo eh, ekonomisko bēgļu viļņi aplūdinās no jauna un jauna jāņem vērā, eh, ka ir jāievieš attiecīgi mehānismi. Ir īstenībā šīs ir tādas valstis, kuras ir bagātas ar dažādām izēvielām, bet nestoties uz to no tām nāk ļoti liels ekonomisko bēgļu skaits. Mums nekavējoties ir jāsūta atpakaļ ekonomiskie bēgļi, bet mēs īstenībā viņus tikai vilinam pie sevis. Paldies! Honorevole Silvestris! Paldies, Silvestris kungs! Paldies, priekšsēdētāji! komisārs kundze. Liels paldies par šo debati. Jūs esat pagodinājis mūs ar savu klātbūtni, un liels paldies par to, ko teicāt, par solījumiem, ko devāt. Jūsu teiktais liecina, ka ir iespējams koordinēt darbu Itāli, starp Itāliju un citām valstīm. Eh, es gribētu atkārtot jūs teiktos vārdus, ka pūši pārmaiņu vējš un tas ir skāris jau vidus jūras ziemeļkrastus. Tas ir brīvības vējš, kas pūš eh, no vidus jūras. Bet eh, tad, kad vēž, vēja pūs attieksme ir stiprāka, tad daži cilvēki būvē vēdzirnavas un Itālijas dienvidos, tā ir mana teritorija. Mēs jau gadu gadiem būvo, būvējam tur veidzirnavas, mēs aicinām cilvēkus, mēs aicinām viņus pie sevi, mēs zinām, ka mēs varam tikt galā ar migrantiem pienācīgā veidā, bet lieta tāda, ka mēs nevaram tikt galā vieni paši ar visu. Mums ir nepieciešama palīdzība, un šī fantastiskā ideja mūsu veidzirnavas, ko esam būvējuši gadiem ilgi, tagad es ceru, ka to pieņems arī Eiropas Savienība, un mēs saņemsim arī atbalstu. Paldies, Molderkungs! Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eh, tas šķiet visai ironiski, tad, kad eh, Tunisijā cilvēki cīnās par demokrātiju un brīvību, pie mūsu krastiem eh, ierodas liels daudzums emigrantu no šīs valsts. Protams, daudzās valstīs tieši šajā pasaules daļā pūš pārmaiņu vējš, un mums tam ir uzmanīgi jāseko. Es domāju, Tunisijai ir jābūt gatavai šīm pārmaiņām, bet arī komisijai vajadzētu pārvaldīt valdošo sistēmu. Un ir jāizmanto pilnīgi visas kopienas rīcībā esošās svīras, palīdzot Tunisijai, un tas ir tāds mērķis, no kura mēs nevaram novērsties. Mēs vēlamies saprast, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas īstenībā nav tādi patiesi bēgļi, un tādēļ viņi arī ir jāsūt atpakaļ. Komisijai vajadzētu parūpēties par to, lai daudz cilvēku tiktu at, aizsūtīti atpakaļ uz Tunisiju, lai tas kalpotu kā paraugs nākotnē, proti, ka ir iespēja šos cilvēkus sūtīt arī atpakaļ, un lai pie mūsu krastiem nenonāktu vēl vairāk bēgļi no, tuvējās, no tuviem austrumiem. Paldies, Kredantas kungs, lūdzu. Presidente, signora commissario, onorevoli colleghi. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kolēģi! Eh, migrantu plūsmas, ko mēs vērojam pie Itālijas krastiem un kas tālāk izplatīsies pa visu Eiropu, nozīmē, ka mums ir nepieciešama kopīga pieeja kontrolējot šo situāciju. Un tādēļ dialogs starp komisiju un Itālijas varas iestādēm noteikti ir apsveicams, eh, jo tādējādi tiek meklēta atbilde eh, uz šo ārkārtas situāciju. Attiecībā uz to, ko teica Kročetis kungs, neiet runa tikai par 5000 cilvēku, kas ieradušies uz šo Šobrīd te iet runa par uh, to, ka šī parādība uh, var izvērsties tiešām plašumā, ja mēs nerīkosimies politiski izlēmīgi. Un mums ir jārīkojas nekavējoties. Protams, ir. Um, Jāatrisina ārkārtas situācija, bet ir nepieciešamas arī struktūrāls risinājums, lai Frontex varētu kontrolēt um, šādus procesus, pārbaudot um, bēgļu identitātu un izcelsmes valstu. Tāpat arī vajadzētu piesaistīt Eiropolu, lai um, izvairītos no teroristu uh, iekļūšanas uh, Eiropā. Es ceru, ka arī padomu rīkosies tikpat izlēmīgi kā komisija. Paldies, Fidans Kungs! Romero Lopes kundzu. Paldies priekšsēdētājiem! Es gribētu pavaicāt uh, komisāram, uh, varbūt, uh, ka mm, Eh, ir pārāk vēlu pēcpusdienā, bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi, protams, runāt par to, ka mums ir jāpārbauda cilvēku identitāti, to, kur ierodas Lampedūzā, bet tā, eh, teiksim, apgalvojums, ka bēgļu vidū varētu būt daudz teroristu, es domāju, tas ir pārāk m, mm, daudz jau. Man liekas, ka mums vajadzētu atcerēties, ka mēs šeit runājam par um, cilvēku traģēdijām. Tāpat laikā mēs runājam arī par vienu no mūsu dalībvalstīm, par Itāliju. Tādēļ ir ļoti svarīgi atcerēties to, ka nabadzība eh, skar ne tikai imigrantus, bet visu teritoriju eh, pie un ap Lampedūzas. Un es domāju, ka nabadzība ir tā, kas liek cilvēkiem šķērsot eh, jūru vis, pirmām kārtām. Paldies, Fajons kundze, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka mēs vērojam jaunu humāno traģēdiju šodien Eiropā un uh, Lampedūza tiešām cieš šī brīdī. Jāsaka, ka piemēram no Ēģiptes katru mēnesi Eiropas krastos izsēž 600 bēgļu. Jāsaka, ka atbilde nenozīmē vienkārši aizslēgt durvis un pielīdzināt visus bēgļus kriminālu noziedzniekiem. Nē, cilvēku pārvietošanās brīvības, domāju, ir viena no pamatbrīvībām, kas mums būtu jāievēro. Tajāpat laikā mums ir uh, jādala šī nasta, ko nes it Itālija kopīgi. Te iet runa gan par cilvēku resursiem, gan par finanšu resursiem, jo uz spēles tiek liktas cilvēku dzīvības. Un Eiropas Savienības reakcija uz notikumiem Ēģiptē nebūtu nebija viennozīmīga. Tādēļ, es domāju, mums vajadzētu uh, padomāt uh, par uh, to, ka Eiropā ir nevietā izrādīt naidīgu noskaņojumu attiecībā pret imigrantiem. Paldies! Paldies, Vandekam kungs, vienu minūtu lūdzu. labas demokrātiskas attīstības tendences Ziemeļāfrikā, tas ir ļoti labi, bet tas nozīmē arī saistības Eiropai. Attīstība dienu Ziemeļāfrikā tomēr šos jautājumus nevar atrisināt Eiropas Savienība. Mums, protams, varam solidarizēties ar itāļu kolēģiem, bet jautājums komisāras kundzei ir, kādas iespējas pastāv samazināt šo procedūru, un šos cilvēkus pēc iespējas ātrāk izvērtēt un pēc iespējas ātrāk nosūtīt atpakaļ uz Tunisiju, ja viņi tiešām nav bēgļi. Jo, ja ieradīsies Dienvidu Itālijā lielas grupas jaunu vīriešu, tad tie varētu būt arī ekonomiskie bēgļi, bet patiesajiem bēgļiem jābūt nošķirtajiem no cita veida bēgļiem. Tad rodas jautājums par komunikāciju. Daudziem eiropiešiem ir uzskats, ka daudz tunisieši ierodas Dienvidu Itālijā, un tā ir komunikācijas problēma arī Eiropas Savienībai. Tādēļ rodas jautājums, vai šo procedūru nevarētu pātrināt un uzlabot komunikāciju. Hiršnādja kundze, uz vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, mēs visi bijām priecīgi un arī sabiedrība priecīgi vēroja revolūciju Ēģiptē un vēroju to, ka jautājums attīstās par brīvo demokrātiju. Pēdējo dienu laikā šie jautājumi ir dominējuši ziņās, bet divu, trīs dienu laikā arvien vairāk dzirdam par bēgļu plūsmu, par cilvēkiem, kas ierodas Itālijā. Manuprāt, mums vajadzētu ātri rīkoties, lai šo vēsturisko momentu mēs nezaudētu un lai tikai nesaglabātu šo, ši, šos attēlus par bēgļiem, bet gan paturēt to, ko valsts ir panākusi. Mums šis ir jākomunicē ar sabiedrību, bet lielākā daļa šo cilvēku, kur atgrieztos atpakaļ, jo viņiem nav tiesības gūt patvērumu mūsu valstīs, tad mums ir jāuzdod jautājums eh, par ekonomiskajiem bēgļiem. Viena lieta ir skaidra, šie jaunie cilvēki, kuriem nav perspektīvas, viņi atkal ieradīsies, varbūt ne gluži tie paši, bet citi. Uh, Arī par šo jautājumu ir jārunā. Paldies! Paldies! Tā, tagad Salavrakus kungam. Vienu minūtu, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs. Jā, vidusjūras teritorija, tas tiešām ir aktuāls jautājums migrantu plūsmas, tas noteikti vēl pastiprināsies. Visi šie cilvēki, Viņiem ir nepieciešama palīdzība, viņiem kā civilizētiem cilvēkiem, bet mēs nedrīkstam arī aizmirst, ka lielākais skaits šo migrantu nāk no musulmaņu zemēm. Un ņemot vērā ziņojumus un ziņas, ka nākamo 20 gadu laikā mēs varam rēķināties ar 25% šo bēgļu pieaugumu. Un tas nozīmēs, ka 2 miljārdu pārsniegs iedzīvotāju skaits, 2, atvainojiet, šie, šie cilvēku, šis pieplūdums nākamo 20 gadu laikā vienkārši pieaugs līdz pat 6%. Un tas nozīmēs nozīmīgas pārmaiņas, nozīmīgas pārmaiņas arī iedzīvotāju sastāvā Eiropā. Mums, kā Eiropas Savienībai, tas ir jāņem vērā, un mēs nedrīkstam atstāt dalību valsts uh, viens ar šo jautājumu. Paldies! Paldies, tagad vārds Kelīkungam lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kā jau sacīja komisāri, eh, pārmaiņas vēja pūš no Āfrikas. Eh, tā līdzīga situācija bija Eiropā pirms 20 gadiem, un eh, to tās rezultāts mēs redzam tagad, bet nelaime ir tā, ka eh, līdz ar demografiskām pārmaiņām nāk arī vairāk bēgļu, un tas izpauž jau īpaši Itālijā. Un tā ir pro problēma Eiropai, un arī tās risinājuma jābūt eiropeiskam. Mēs nevaram uzņemt visus pasaules bēgļus. Līdz ar to manā skatījumā risinājums būtu tāds, kur ierosināja mans kolēģis Busutilkungs, lai repatri, lai cilvēki varētu šeit nākt, tad, kad tas ir droši un kam tiešām ir tāda nepieciešamība. Mums ir jābūt solidāriem ar Itāliju un mums tā arī jārīkojas. Paldies, Kelī kungs, turpina priekšsēdētāja Nikolase kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, dāmas un kungi, problēma, ktorý je celoeurópsky. My musíme... Dāmas un kungi, problēma, par ko mēs runājam, ir vispārēja problēma. Eiropai ir jādarbojas solidāri un vienoti. Tagad ir problēma ar bēgļiem no Tunisijas, kas ierodas Itālijā, bet tas pats var skart arī citas valstis, un bēgļi var iesties no Lībijas, Ēģiptes. Un jau tagad bēgļi no šīm valstīm ierodas mūsu zemēs, un šis skaits varētu vēl pieaugt. Ja mēs nerisināsim šo problēmu, tad mēs varēsim secināt, un mums tiešām žēl, ka padomas pārstāvi nav klāt un nedzird, ko mēs šeit pārunājam, bet mums ar viņiem kopīgi, tāpat ar komisiju kopā, ir jāmeklē labs, juridiski labs un tīrs risinājums. Mēs, protams, nevaram uzņemt visus uh, bēgļus no Ziemeļāfrikas valstīm. Tas nav mūsu mērķis. Tie, kas ne, nevar saņemt politisko patvērumu, viņi jānosūta atpakaļ. Paldies! Kadžijai. Paldies! Brīvā mikrofona noslēgumā. Kucākos kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Komisāris kundze, jauki, ka jūs esat mūsu vidū. Šodien mēs dzirdējām par Lampedūzu, rīt varētu tā būt Malta, pēc tam Krēta, aizparīt varbūt nesmieties lūdzu, pēc tam varētu būt citas zemes, drīz būs Brisele vai varbūt pat Parīze. Šī problēma nav tikai dienvidu valstu problēma, tā ir Eiropas mēroga problēma, tāpēc mums nepieciešama solidāra rīcība, mums vajadzīgi stiprāki pasākumi, mums ir jāizmanto visi līdzekļi, kas mums pieejami - Frontex, Eiropola jāpāraug jūras teritorijas. Ir svarīgi, ka astoņi gadi pēc uh, šiem pasākumiem ir jāpavēro, kādas pasākumas būtu jāizlabo Dublin 2 pakotnē. Paldies! Voilà, ceci terminera la procédure KGI, monsieur. Euh, Paldies, līdz ar to noslēdz brīvā mikrofona procedūru. Es atvainojos, euh, saka priekšstādātāji deputātam. Mm, Diskusijas ir beigušās. Lūdzu vārds komisārs kundzei. Paldies priekšsēdētāji un liels paldies uh, visiem par šīm debatēm. Ja Buzotil kungs būtu klausījies manos ievadvārdos, uh, tad uh, viņš pamanītu, ka es pateicu gandrīz visu, ko viņš teica savā runā, bet es varu arī to atkārtot. Mēs esam izmantojuši mūsu rīcībā esošos līdzekļus, lai palīdzētu Itālijai. Itālijā ir liela pieredze rīkojoties uh, ārkārtas situācijās, bet tā ir nepieciešama humānā palīdzība uh, pajumts nodrošināšanai, medikamentu nodrošināšanai, kā arī uh, bēgļu personību identificēšanai un pārbaudēji. Un mēs Itālijai šajā ziņā palīdzam. Jā, tā ir Eiropas atbildība un tādēļ. Mēs esam piesaistījuši gan Frontex darbiniekus, gan arī esam gatavi uh, izveidot Frontex operāciju šeit, bet mums arī tālī ir jāapspriež uh, visi nosacījumi, kas saistīti ar to, un uh, Man ir liels prieks, ka Busutila kungs ir referents šī jautājumā, tad attiecībā uz Frontex, tā kā es ceru, ka Frontex nākotnē darbosies vēl labāk. Ja jautājums par to, vai jāveido Frontex uh, operācija Tunisijas um, teritoriālajos ūdeņos, par to mēs esam domājuši, bet vēl mēs neesam gatavi uh, to darīt. Tālāk mēs pieprasām, lai Tunisijas iestādes uzņemtu atpakaļ tos cilvēkus, kuriem nav uh, pamata pieprasīt starptautisko aizsardzību. Uh, bet uh, katrā gadījumā noteikti situācija ir jāizvērtē atsevišķi. Tāpat esam gatavi atbalstīt Tunisijas uh, iestādes ar padomu atbalstu, policijas atbalstu, kā ar, arī robežu kontrols atbalstu un finanšu piešķiršanai. Uh, Kas attiecās uz Maltu, tad uh, viņi teica, ka viņi ir gatavi nosūtīt uh, eh, palīgu spēkus uz Itāliju. Nākamajā eh, nedēļā ārlieto padomē mēs runāsim par šo jautājumu, kā arī iekšlietu tieslietu padomē par to runāsim, kas tiksies arī nākamajā nedēļā. Un mēs strādājam kopā arī ar ANO, uh, ANO augsto pārstāvi, lai viņi um, palīdzētu mums identificēt tās personas, kuram ir nepieciešama uh, tūlītē starptautiskā aizsardzība. Frontex arī uh, veic attiecīgo situācijas analīzi visā reģionā. Tunisijā situācija ir ļoti cerīga, un mēs atbalstām demokrātisko attīstību šeit. Lēdija Ashtona devās uz Tunisiju vakar, un mēs esam gatavi viņiem sniegt atbalstu demokrātisku vēlēšanu noorganizēšanā. Tāpat esam gatavi sniegt ekonomisko palīdzību, mēs apspriežām dažādas mobilitātes programmas un, un mums ir jārada iespēja, lai cilvēki varētu legāli iebraukt Eiropā. Tāpat notiek diskusijas par um, donoru konferenci. Es piekrītu Māro kungam, ka mums ir jāraugās uz visu reģionu kopumā. Tas tāpat kā, kad krita Berlīnas mūrs, mums nebija gatavs rīcības plāns. Uh, Bet, ja cilvēki pieprasa brīvību un demokrātiju, tad mums Eiropas Savienībai viņi ir jāatbalsta. Mēs pārskatām eh, šī mūsu politikas eh, stratēģijas plānu šajā reģionā, un tas attiecās ne tikai uz Tunisiju, bet arī uz citām valstīm šajā reģionā, lai mēs maksimāli varētu izmantot savā rīcībā esošos instrumentus, līdzekļus un programmas, lai adekvāti palīdzētu cilvēkiem šajā reģionā. Paldies priekšsēdētājs kundze par šīm debatēm debatēm, un es esmu pārliecināta, ka mēs pie šī jautājuma noteikti atgriezīsimies vēl. Bet var vēlreiz apliecināt, ka komisija ļoti cieši seko notikumiem un esam gatavi palīdzēt gan Itālijai, gan arī Tunisijas vairs iestādēm un citām valstīm, kuras skar šī situācija. Paldies, Malstrīms kundze, līdz ar to šīs debates ir noslēgts. Tagad ar, saskaņā ar darba kārtību ir izskatāms Oimen Roitenkungs ziņojums par atbilstīgi noturīgu un drošu Eiropas pensiju sistēmu veidošanu. Nedaudz eh, laika komisāru nomaņai, lūdzu, referenti, kur jūs esat.